ko darījuši 86. gada 26. aprīlī. Šis e, datums ir daudziem kā iegravēts palicis atmiņā. Tajā dienā toreizējā Padomju Savienībā Ukrainas Padomju Sociāliskajā Republikā uzsprāga ceturtais reaktora bloks Černobiļas atomelektrostacijā. Tas izraisīja pilnīgu katastrofu, kas tālāk izvērtās traģēdijā ar neiedomājumām sekām. Radioaktīvais materiāls nonāca atmosfērā. Liela daļa Krievijas, Baltkrievijas un Ukrainas tika piesārņota. Radioaktīvais mākonis virzījās uz Centrālu Eiropu un tālāk līdz pat Ziemeļpolam. Līdz pat šodienai to personu skaits kas ir saslimuši un miruši šīs katastrofas rezultātā, nav zināms. Precīzi skaitlis visdrīzāk nekad netiks noskaidrots. Pēc aplēsēm attiecībā uz e, veselības pasliktināšanos un nāves gadījumiem e, vienalga kādā secībā tiek, tiek nosaukti, šie skaitļi vienalga ir dramatiski. Runa ir par desmitiem tūkstoši, pēc dažām aplasēm pat vairāk kā simts tūkstoši bojāgājušo. Mazāk cilvēku varbūt atceras to, kā tā sauktie likvidātori, lielākoties jauni vīrieši, bez aizsardzības, bez brīdinājuma, tika sūtīti šīs katastrofas epicentrā, lai veiktu glābšanas pasākumus. Ir jāpasakās tieši šiem cilvēkiem, ka rezultāti bija netik šausmīgi, cik varēja būt. Tomēr liela daļa no šiem cilvēkiem, šo varoņiem, samaksāja ar savu dzīvību. Simtiem tūkstoši cilvēku bija spiest atstāt savu nu, e, dzīves vietu, daudzām ģimenēm bija jāpārceļās, kopienas tika sarautas un Līdz pat šim brīdim reģiona zeme un pārtika paliek piesārņota un daudz cieši no sekām. Pat bērni, kas dzima daudzus gadus pēc katastrofas. Černobiļa kā drupas paliek mūsu prātā kā piemineklis, un Černobiļa joprojām ir problēma. Kodolu objektu aizvēršana ir ļoti problemātiska, tehniski un finansiāli sarežģīta. Ātrākais 2017. gadā būs gatavs jaunais sarkofāks un izmaksās starp pusotru un diviem miljārdiem eiro. Lēmumu par kodola enerģijas izmantošanu Eiropas Savienībā ir dalība valstu kompetencē. Tomēr kodola mākoņi un apstarojums nepazīst robežas. Tādēļ mūsu centieni ir vērsti uz drošības nodrošināšanu un prevenciju, un arī tiem ir jāsniedz pāri robežām. Eiropas līmenī Fukushimas eh, katastrofa ļoti pamatoti tika uztvērta kā iemesls, lai 145 eh, atomelektrostacijas eh, Eiropas Savienībā izvērtētu attiecībā uz to drošību. sniedzoties pāri daudziem konfliktiem un domstarpībām par kodolenerģijas izmantošanas lietdarību, skaroties tam visam pāri, mums ir jāatcer šī katastrofa un jāvienojas, ka mums ir jābūt atbildīgiem par to, lai Eiropā un mūsu apkārtnē atomelektrostācijas būtu drošas un tieši pirms 30 gadiem notikušās Černobijas katastrofas un nesenās Fukušimas katastrofas ir jāatcerās. Un tāpēc, dāmas un kungi, arī Eiropas parlamentā mums šie jautājums ir jāuztver ļoti nopietni. Paldies! Liebe Kolleginnen und Kollegen, godātie kolēģi. Šodien man bija, šonedēļ man bija tas gods do, eh, eh, tikties ar viņas ekscelenci, doktora Malku Barī, kas ir apvienotā Arābu Emirātu parlamentu priekšsarētāja. Viņš šodien viesojas pie mums. Es vēlos viņai pateikties, godātā kolēģe.